Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich. Dāmas un kungi, turpinām mūsu darbu. Dodu vārdu Padimāts kundzei. Anī, lūdzu. Thank you very much, President. Lielas paldies, priekšādātāji. Esmu līdzparakstītāja rezolūcijai par izvairīšanos no nodokļiem un nodokļu apiešanu. Un tāpēc Grieķijas delegācijas vārdā var jūs informēt, Grieķijas delegācija jādodas uz eh, lidmašīnu, ja eh, jūs piekrītat mainīt balsošanas kārtību un balsot par šo rezolūciju vispirms, tūlīt pēc 11. darba kārtības punkta par vispārējām tarifu preferencēm. Es zinu, ka tas ir tāds ļoti ārkārtais lūgums, bet Grieķijas delegācijai jādodas uz lidostu un situācija ir ļoti ārkārtēja. Vai ir kādi iebildumi Dženako kundze? Dženako kundze, lūdzu. Monsieur le Président. Priekšsēdētāji. Šķiet, ka Podimats kundzei ir taisnība viņas minēto iemeslu dēļ. Arī es lūdzu pirms rezolūcijas iekļaut balsojumu par. Vai kāds iebilst pret šiem priekšlikumiem? Ja tā nav, tad tā arī rīkosimies, kā ieteikt. Otīkungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, es negribu iebilst priekšlikumam. Un tā kā parlamentārieši šobrīd ieņem vietas un bet lūdzu būt precīziem balsojumā. Nesteidzieties un nepielaidiet kļūdas. Lūdzu, nesteidzieties balsojumā. Jaudī kungs, paldies par ieteikumiem. Es piekrītu Padimātas un Džēnāko kundzes eh, ierosinājumiem. Man vispirms e, ir jāizsaka paziņojums. Vladimir Redekungs ir informējis mani par savu atkāpšanos no parlamenta deputāta amata ar 16. decembru šogad. Atbilstoši ceturtajam e, punktam, mēs, e, Eiropas parlaments paziņo par